Okay, kolēģi. Labi, kolēģi, dāmas un kungi, sāksim. Pirms mēs sāksim darbu pie darba kārtības, man ir paziņojums. Es vēlos pastāstīt par um, politisko grupu aktivitātēm, par jautājumiem, kas interesēs politiskās grupas. 23., 24. un 25. jautājums tātad Marokas lietas tiks atliktas Tas nozīmē, ka šodien mēs Marukas jautājumu neskatīsim. Tas nozīmē, ka attiecībā uz 26. punktu, kur ir runa par tirzniecības pīlāru asociācijas nolīgumus ar Centrālu Ameriku, visiem cilvēkiem vajadzētu būt klāt pēc 22. punkta apmēram 10.40, tā lai mums nebūtu pauze um, apmēram 1 stundas garumā. Es ceru, ka šī ziņa ir skaidra, un es uh, nepieteikšu starp brīdi pēc 22. punkta. Es nekavējoties pāriešu uz 26. punktu. Un visiem vajadzētu būt informētiem. Un jo īpaši Eh, par to vajadzētu būt informētām 26. punkta referentam. Labi, to esmu jums paziņojis, un tagad varam ķerties klāt mūsu darbu kārtībai, kā tas bija paredzēts. Sāksim strādāt ar 15. darbu kārtības punktu. Tas ir par samos pievienošanos pagaidu partnerības nolīgumam starp Eiropas kopienu un Klusā okeāna valstīm. Mūsu referents ir Dēvids Martīns, bet pirms es došu viņam vārdu, es vēlētos sveikt mūsu vidū samos vēstnieku Fatuma Nava kungs, pa, pa, Fatuma Nava Palolei Lutero. Es neesmu pārliecināts, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdu, bet jebkurā gadījumā sirsnīgi sveicu jūs mūsu sanāksmē. David, Paldies, priekšsādātāji! Prieks arī redzēt vēstnieku mūsu vidū. Protams, mēs arī priecāmies par ārākā sekretariāta līdzdalību. Kā jūs zinat, priekšsādātāji, es biju referents par partnerības nolīgumu ar klusā okeāna valstīm, ko mēs pieņēmām 2011. gadā. Es pilnībā atbalstīju šo jautājumu, bet tolaik mēs cerējām, ka tas varētu novest pie uh, tāda visaptveroša nolīguma ar pārējām 12 klusā okeāna valstīm, taču, bet pēc tam Papua Jaungvinējā 2015. gadā izstājās oficiāli no sarunām, un šīs sarunas tika apturētas. Uh, Ja komisija šodien neko jaunu nepaziņos, tad visticamāk nav nekādu cerību noslēgt jaunu partnerības nolīgumu ar Klusā okeāna valstīm tuvākajā nākotnē. Tas, protams, būtu mm, tāds ideālais risinājums. Šis eh, pagaidu nolīgums ir atvērts eh, sarunām ar citām Klusā okeāna valstīm un Samo tagad eh, vēlas to izmantot. Samo izmanto visas preferences, ņemot ieročus, un tāpat arī 2014. gadā tā saņēma mazāk attīstītas valsts statusu, un tā vairs nevarēs baudīt eh, savas eh, preferences pēc šī perioda beigām. Tā, tas nozīmē, ka tiks eh, piemērots vispārējā preferenču režīms Salmai, kamēr iestāšanās pagātnē nolīkumā ļautu Samoai izmantot bez nodevu piekļuvi Eiropas Savienības tirkumu. Un to varētu sākt piemērot nu, pagādu statusā no 2017. gada uh, 1. janvāra. Tas nozīmē, ka samos tirdzniecības plūsmas e- uz Eiropu nekādā veidā ne, netiktu apturēta. Tie ir apmēram 5,5 miljoni eiro eksporta, tie ir 2017. gada skaitļi. Protams, Eiropas Savienības e, līmenī tas e, neko daudz nenozīmē, bet tādai mazai ekonomikai kā samo tas ir ļoti svarīgi. Protams, um, šīs pagaidu nolīgums noteiks arī ietveru ilgtermiņa tirniecības attiecībām ar Eiropas Savienību. Mēs ceram, ka tas stimulēs eh, konkurenci, reformas un ļaus piesaistīt investīcijas. Tī ir ietvertas tikai preces. Eh, liberalizācija, kā jau visos šāda veida nolīgumos, ir asimetriska. Eiropas Savienība piešķir beznodevu piekļuvi, kamēr samo, um, eh, samo liberalizē apmēram 2,6% no sava eksporta divu mm, gadu laikā. Uh, Jutīgie produkti ir gaļa, zivis, augļi, alkohols, minerālas ūdens ir izslēgti. Attiecīgās garantijas samoā rūpniecībai tiek šeit iekļautas, tātad te ir runa par dažādiem pāntiem. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šis nolīgums varētu būt samai ļoti nozīmīgs attīstības instruments. Tomēr nosacījumi par TSD nav ambiciozi. Šī partija vienkārši ir apņēmusies eh, turpināt eh, ilgspējīgu attīstību. Tirzniecības komitejā var apspriesties par šiem jautājumiem, un šeit ir iekļaut arī neizpildes eh, klauzula, kas ir sasaistīta ar Kotonu noligu, nolīgumu. Tātad tiek piemērots šīs piemērošanas mehānisms, kaut arī Kotonu nolīgums zaudēs spēku 2020. gadā. Mēs kā komiteja vēlētos redzēt, lai šie nolīgumi patiešām tiktu pārveidoti par visaptverošu partnerības nolīgumu, kur būtu iekļauta arī ilgspējīgas attīstības e, nodaļa. Priekšādētāji, man ir arī komentāri par zivīm un tā tālāk, bet es e, zinu, ka mm, vēstnieks arī vēlas izteikties, tāpēc varbūt es e, vēlāk runāšu par šo konkrētāko sadaļu. Labi, tad došu vārdu ēnu referentiem. presentes e cumprimentar também o Sr. Embaixador da Samoa. Paldies! Es eh, vēlētos eh, sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem, kā arī Samoas vēstniekam. Para referir, ka estamos perante um pedido de adesão da Samoa a este acordo de... Es eh, vēlētos vispirms izteikt dažus vispārīgus komentārus. Samoa ir iesniegusi lūgumu pievienoties Eiropas Savienības un Klusā okeāna valstu partnerības nolīgumam. Šīs ir pagaidu partnerības nolīgums, kas jau um, ir spēkā ar Papua Jaungvineju un Fidži. Attiecībā uz tiesisko ietveru ir jāatzīmē, ka tas sastāda tikai 0,1% no Eiropas Savienības globālā tirdzniecības apjoma. Tāpat ir jānorāda, ka Samoa vairs netiek uzskatīta par mazāk attīstītu valsti kopš 2014. gada. Tas nozīmē, ka tā vairs nevarēs baudīt um, preferenču sistēmu sākot no šī gada decembra beigām. Lai nodrošinātu, ka šī valsts varētu pilnībā piekļūt Eiropas Savienības tirgumu un izmantot preferenču sistēmu, uh, Eiropas Savienībai ir svarīgi akceptēt šo lūgumu pievienoties pagaidu nolīgumam. Šīs eh, pagaidu partnerības nolīgums jau ir spēkā ar divām valstīm. Šie nolīgumi ļauj tāda veida valstīm attīstīties, un tāpat arī šeit ir iekļautas nodaļas pār tirzniecības tehniskajām barjerām un ir paredzētas arī sadaļas par ilgspējīgu attīstību, kas ļauj nodrošināt asimetrisku piekļuvi tirgumu, jo īpaši, ja runa par sensitīvām nozarēm. Tātad eh, šeit ir runa par produktiem, kas ir iekļauti 208. pantā 2030. Eh, gada ilgspējīgas attīstības darba kārtībā. Uh, Šim nolīgumam vajadzētu būt visaptverošam, un tajā vajadzētu iekļaut stratēģiju pār Eiropas eh, Savienības un AKK attiecībām pēc 2020. Eh, gada. Ņemot to visu vērā, es vēlētos arī uzsvērt sasaisti ar ilgspējīgas attīstības mērķiem, ņemot vērā Parīzes vienošanās apņemšanos. Un, protams, ka tas sasaistās ar ļoti lieliem izaicinājumiem gan mums, gan klusā okeāna valstīm. Paldies! Tagad eh, Džūda Kirtona Dārlinga. Paldies! Es eh, vēlējos eh, vienkārši uzdot īsu jautājumu. Tas uh, būtu adresēts komisijai un vēstniekam. Lielas paldies par to, ka esat ieradušies. Protams, ka situācija ir mainījusies pēc uh, pagaidu partnerības nolīguma noslēgšanas iepriekšējā mandātā, kā Dēvids skaidroja. Uh, un jo īpaši šī situācija ir mainījusies, ņemot vērā debates par ilgspējīgu attīstību un ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Ir dzirdēts diezgan daudz kritikas šeit parlamentā par to, ka ir iekļautas tikai ļoti vājas atsauces uz ilgspējīgu attīstību, un mēs šeit paļaujamies uz pāntiem, kas norāda uz saikni ar Kotonu nolīgumu. Mēs esam pieredzējuši pēc šīm debatēm parlamentā, ka tiek gatavoti plāni attiecībā, piemēram, uz Gānu, uz Kodivāru, un tā tad tiek mēģināts panākt to, lai pilsoniskā sabiedrība tiktu iesaistīta, kaut arī līgumos nekādu attiecīgu pantu nav. Es gribētu zināt, vai pastāv šādi plāni, uh, Mm, neskatoties uz to, ka šajā pagaidu partnerības nolīgumā nav šādu pantu, varbūt eh, ir plāni virzīt uz priekšu ilgspējīgo attīstību. Tātad vai tirzniecība varētu tikt saistītā ar ilgspējīgu attīstību? Es uzskatu, ka tas būtu mums ļoti noderīgi skatot šo nolīgumu komitejā. Paldies! Nākamais runātājs eh, Deve eh, komitejas referents. Paldies, priekšādātāji! Esmu reference DV komitejā, attīstības komitejā. Es gatavoju atzinumu par tirdzniecības nolīgumu ar Samoā. Pagājušajā pirmdienā mums bija pirmā viedokļa apmaiņa, un, manuprāt, tā bija mazliet negatīva. Lūk, kādu iemeslu dēļ, tūlīt tos izklāstīšu vēstniekam. Pirmkārtām, Parīzes vienošanās. Mēs par to jau esam dzirdējuši, šķiet, ka visi ir eh, saņēmuši ziņojumu no klimata pārmaiņu ekspertiem. Un eh, tur tiek minēts, ka ne tikai šī situācija nav uz pareizā ceļa, bet mums vajadzētu būt efektīvākiem un strādāt labāk. Īstenībā Mm, cilvēki, kas izraisa klimata pārmaiņas, drīzāk dzīvo Eiropā un um, Samoa drīzāk vairāk cieš no klimata pārmaiņām. Mēs arī zinām, ka uh, tirsniecība sastāda vienu piekto daļu no mm, CO2 izmešiem pasaulē, un tieši tāpēc tirsniecības politikā ir jāiekļauj instrumenti, kas ļautu mums sasniegt Parīzes vienošanās apņemšanos. Tirsniecības politika ir instruments, kas mums ļauj sasniegt uh, noteiktos mērķus. Ņemot to visu vērā, ir mazliet pārsteidzoši redzēt, kā jau kolēģi norādīja, ka šeit nav iekļauta nodaļa par ilgspējīgu attīstību. Tāda sadaļa, kas būtu saistoša, obligāta un uh, tiesiski piemērojama. Ar Kotonu kā tādu nepietiek. Mums ir jāveicina dialogs, ja attīstības komitejā mēs jau uz to norādījām, taču, diemžēl, mēs ar dialogu nevaram aizstāt saistošus tiesiski piemērojams standārtus, piemēram, strīdu risināšanas mehānismus, kas arī būtu saistoši un ļautu mums virzīt uz priekšu šos mērķus. Domāju, ka šis ir ļoti slikts precedents, jo īpaši ņemot vērā to, kas notika Uh, plenārsēdē mēs uh, balsojām pār ANO vienošanos, kas būtu saistoša attiecībā uz uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām. Tā visa rezultātā mums vajadzētu patiešām pieturēties pie uh, mūsu ieročiem, proti tas attiecas arī uz tekstīliju sektoru, tas attiecas arī uz ilgspējīgas attī attīstības pantiem, kuriem ir jābūt saistošiem. Kā jau Suma kolēģis norādīja, ja runa par starptautisko tirzniecību, šeit ir jābūt uh, um, konsekventiem. Domāju, ka tirzniecības nolīgums būtu jāuzlabo saskaņā ar šiem noteikumiem. Kā jau uh, eksperti norādīja, laika nav daudz, mums ir pienācis laiks rīkoties. Tieši tāpēc es neatbalstīšu to, ka šis nolīgums tiks pieņemts bez saistošas ilgspējīgas attīstības sadaļas. Mēs arī zinām, ka Samoa ir iekļautā melnajā sarakstā tā ir valsts, kas nesadarbojas nodokļu jurisdikcijas jomā. Mēs arī zinām, ka padome ir aicinājusi pārskatīt šo jautājumu. Mēs zinām, ka komisija kontaktējas ar Samo, un iespējams jūs arī zināsiet, ka parlaments aktīvi darbojas šajā jomā. Mums ir vismaz divas rezolūcijas, kur ir par to runāts. Vienā no šīm rezolūcijām tiek runāts par to, ka šo nolīgumu vajadzētu apturēt, ja netiks saņemta vērā uh, Um, visaptveroša sadarbība. Tāpat arī ir norādīts, ka uh, nedrīkst slēgt nolīgumus ar valstīm, kas ir iekļautas šajā melnajā sarakstā. Es gribētu aicināt vēstnieku darīt visu, kas ir viņu spēkos, lai nodrošinātu, ka sadarbība ar Eiropas Savienību ievirzās pareizajā gultnē. Šie ir patiešām ļoti svarīgi jautājumi, un tos vajadzētu iekļaut nolīgumā pirms mēs to parakstīsim. Eiropas pilsoņi aicina pieņemt tādus tirdzniecības nolīgumus, kas iekļautu šādas klauzulas. Tas nāktu par labu arī Samoai. Patiešām Samoa ciestu visvairāk, ja starptautiskā tirdzniecība būtu neregulēta, jo tas palielina CO2 izmešus. Tieši mūsu draugi un kolēģi Klusajā okeānā no tā visvairāk cietīs. Paldies! Es arī eh, no savas puses gribētu uzdot jautājumu komisai, komisijai un vēstniekam. Pagājuši mēnesi mēs eh, runājām par eh, dziļjūras izrakteņiem šajā jomā, un šķiet, ka šis projekts ir sākuma mm, posmā, tas pavisam drīz varētu tikt uzsākts. Vai šāda uh, um, vielu ieguvē no jūras dzīlēm um, ir iekļauta šajā pagaidu partnerības nolīgumā? Un uh, vai Samoā tiek apspriesta um, ieguve jūras dzīlēs, vai par to tiek runāts šajā valstī? Tāpat arī gribētu zināt, vai tiek veiktas reģionālas um, vīdes ietekmes analīzes, kā uh, šāda veida um, ieguve ietekmē vidi. Vēstnieka kungs daži jautājumi jums tātad, un pēc tam izteiksies uh, komisija. And... Priekšādātāja kungs, godājamie komitejas uh, deputāti. Lielas paldies, eh, ka devāt man eh, iespēju īsi izteikties par eh, samos pieteikumu pievienoties jau pastāvošajam partnerības nolīgumam starp Eiropas Savienību, Papua Jaungvinai un Fidžī. Mēs uzskatām, ka tirsniecība ir ļoti būtisks rīks, lai sasniegtos ilgspējīgas attīstības mērķus un izskaustu nabadzību. Nabadzības izskaušana ir pats galvenais AKK un Eiropas Savienības partnerības nolīgumā. 27 attīstības valstis šajā AKK grupā ietver arī Samoa, un Samoa ļoti labi apzinās, kādas eh, problēmas var radīt klimata pārmaiņas. Mēs arī saprotam, ka vienpusējība un protekcionisms runā pretī mūsu kopējām interesēm pasaulē. Priekšādētāja kungs. Tieši tāpēc ir arī jāatkārto, ka manas valsts interesēs nav būt eh, saistītai vai arī um, piedalīties kādā tirdzniecības nolīgumā, kas eh, mūsu mm, izdzīvošanu apdraudētu. Mēs uzskatām, ka šīs partnerības nolīgums ir veids un līdzeklis, kā arī pozitīvs mehānisms, kā veicināt mūsu ekonomisko darba kārtību un reformas. Mēs vēlamies arī stiprināt jau spēcīgās attiecības starp Eiropas Savienību un klusā okeāna tautām. Šis partnerības nolīgums ļaus Samoai uzsākt partnerību ar Eiropas Savienību un saglabāt šīs brīvās kvotas brīvu piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu visiem saviem produktiem, jo mēs šīs privilēģijas eh, zaudēsim saskaņā ar iniciatīvu visi izņemot ieročus 2018. Eh, gada beigās. Mēs eh, ciešam no viesuļvētrām, plūdiem un cunami. Par to ir ļoti daudz datu. Šo dabas katastrofu ietekme var būt katastrofāla, un mēs varam um, atkrist atpakaļ 20 gadus senā pagātnē. Tas uh, notika tad, kad tsunami izpostīja manas salas dienvedus 2009. gadā. Mēs arī atzīstam, ka tirgus piekļuves nodrošināšana kā tāda nav pietiekama. Mums ir vajadzīga konkurētspējīga tirzniecība. Tas ir pats svarīgākais. Tieši tāpēc tirzniecības palīdzība ir neatsverama, lai sasniegtu šo mērķi. Priekšādātāji, partnerības nolīgums sniegs iespējas arī īpašām grupām, piemēram, sievietēm un jauniešiem. Um, ciematos uh, vietējo iedzīvotāju vidū aktīva līdzdalība un uh, sieviešu un jauniešu darbs ir uh, neatsverama daļa mm, pārvaldības struktūrās šajā vietējā līmenī. Tas ir Um, tā ir daļa no samos kultūras un dzīvesveida. Sieviešu komitejas ir uh, stratēģisks stimuls un arī mugurkauls uh, reāli izmaiņu uzsākšanai. Šīs komitejas sadarbojas ar uh, ciematu pārvaldi un ļauj mums vadīt lauku iedzīvotāju dzīvi. Tieši tāpēc mums ir jādomā par tādu reālu un praktisku palīdzību. Ir jānodrošina arī tirzniecības iespējas lauku iedzīvotājiem. Tas būtu apsveicami, ja mēs domājam par darba vietu radīšanu, sociālo mobilitāti, kā arī pamata vajadzību apmierināšanu, jo īpaši sieviešu un jauniešu bezdarbnieku vidū. Citi spēlētāji, piemēram, privātais sektors un akadēmiķi, arī aktīvi piedalās nācijas veidošanas procesā un ļauj mums veidot arī mūsu nacionālo attīstības plānu un stratēģijas. Tomēr tiek arī atzīts, ka konsultācijas ir ļoti vērtīgas un eh, tās ir mums ļoti būtiskas, bet eh, valdībai ir jāuzņemas galīga atbildība par lēmumu pieņemšanu, un tai ir arī jāatbild par šo lēmumu pildīšanu, jo tā pārstāv valsts izpildvaru. varu. Tas ir jādara ciešā sadarbībā ar parlamentu un ar tiesām. Priekšsādātāja Samoa uzskata, ka AKK un Eiropas Savienības partnerības nolīgums ir uh, atsevišķa sādaļa ilgtspējīgas uh, attīstības veidošanā un uh, nabadzības izskaušanā. Šī līguma 50. pantā tiek runāts par darba standartiem. Samoa ir pārliecināta, ka šie uh, jau esošie nosacījumi būtu uh, Uh, vadlīnijas uh, tām, lai mēs varētu tālāk attīstīt tirzniecības sadarbību ar Eiropas Savienību. Tagad pavisam īsi komentēšu jautājumu, kas tika pieminēts attiecībā uz uh, nodokļu jurisdikciju, kas nevēlas sadarboties un kas ir priekšnosacījums tam, lai Samoa varētu pievienoties šim nolīgumam. Samoa ir apņēmības pilna sadarboties ar Eiropas Savienību, lai šo jautājumu atrisinātu. Priekšādātāji, es eh, esmu dialogā ar Eiropas Savienības dalību valstu uh, vadītājiem, kas ievietoja Samoa uh, Um, šajā melnajā sarakstā pagājušā gada oktobrī. Tāpat arī es uzrakstīju mm, uzvedības kodeksa darba grupas priekšsēdētājiem novembrī, kur es atbildēju uz paustajām bažām un vēlreiz atkārtoju, ka uh, Samoa ir gatava sadarboties ar Eiropas uzvedības kodeksa grupu. Uzvedības kodeksa priekšsēdētājs atbildēja uz uh, mūsu 20. novembra vēstuli. Šī vēstule tika ievietota mājaslapā. Samā uzskata, ka šo jautājumu var atrisināt tuvāko mēnešu laikā. Mēs esam gatavi spēlēt savu lomu. Samoa arī uzskata, ka tādu principu piemērošana, kas ļaus mums tikt izslēgtē no šīs saraksta, uh, Eh, būtu jātiecina ne tikai uz eh, mm, AKK valstīm, bet arī uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Samoa ar savu pieteikumu vienkārši mēģina būt daļa no jau esošas tirdzniecības nolīguma, ko Eiropas Savienība jau ir apstiprinājusi. Mēs eh, vēlamies pievienoties Papo Jaungvinējai un Fidžijai lai varētu stiprināt un stabilizēt savas tirdzniecības attiecības ar Eiropas Savienību, kā arī lai varētu gūt labumu no priekšrocībām, ko nodrošina šis partnerības nolīgums. Mūsu mērķis ir uzlabot mūsu iedzīvotāju dzīvi, jo īpaši ir runa par neaizsargātām grupām, tādām kā sievietes un bērni. Priekšādātāji, liels paldies, ka devāt man iespēju izteikties, paldies arī visiem par uzmanību! Liels paldies, vēstnieku kungs. Tagad vārds komisijai ir jāskola. Paldies, priekšsādātāji, godīgi, godātie deputāti, referente, eh, jūsu ekscelences, amos vēstnieku kungs. Jā, paldies, ka dodat iespēju sīkāk pastāstīt par tiem jautājumiem, kas šobrīd tiek apspriesti. Jā, Samo ir neliela uh, salu valsts un uh, tādēļ uh, tā ir jāiekļauj šajā partnerībā. Kā referents norādīja sarunas uh, par šo Uh, nolīgumu tika veikts vairāk pirms desmit gadiem, un kopš tā laika ir notikusi attīstība tirzniecības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Ekonomiskās partnerības līgums ir elastīgs instruments, to var padziļināt, un patiesībā tas ir process, par kurā mēs diskutējām par virkni jautājumu, no kuriem visi pat nav iekļauti šajā nolīgumā. Uh, Tas ir saistīts ar kotonu nolīgumu, un tur ir um, normas par tirzniecību un uh, tātad uh, sociāliem un uh, citiem aspektiem un paredzēts sankciju mehānisms. Un mēs iestājamies arī par modernām normām šajās normās. Un mūsu nolīguma arhitektūra ir tāda, ka ir pamatnolīgums ar svarīgākiem elementiem, un pēc tam ekonomiskās partnerības nolīgumi ir saistīti ar šo pamatnolīgumu. No Eiropas Savienības viedokļa apspriežot šos svarīgos jautājumus par vidi un darba tiesībām jau pastāv uh, fórums uh, regulāram dialogam. Uh, Samoa piedalīsies kā novērotāja līdztekus uh, pašreizējiem partneriem Tirzniecības komitejas sanāksmē, kas notiks Briselē 24. oktobrī. Darba kārtībā jau ir iekļauti punkti par ilgtspējīgu attīstību, vidi, zivstaimniecības pārvaldību un darba tiesību ievērošanu. Tāpat tiks runāts par nesadarbīgām nodokļu jurisdikcijām. Tas nozīmē, ka šis nolīgums ir Uh, papildus instruments, kas uh, palīdz mums stiprināt mūsu ietekmi un uh, izplatīt mūsu vērtību šajā reģionā, kur dominē citi spēlētāji - Ķīna, Austrālija un Jaunzēlande. Mēs gaidām, kāds būs postkotanu procesa rezultāts, un mēs vēlamies uh, uh, horizontālus normas noteikt visiem uh, šiem nolīgumiem un veikt atbilstošus pasākumus. Tādēļ es uh, ieteiktu šo mazo salu valsti uzņemt mūsu partnerībā, lai uh, mēs varētu turpināt uh, sadarbību. Paldies, vārds Dēvidam. Nu, es gribu arī uh, piebalsot komisijai. Es uzskatu, ka ir svarīgi ratificēt samos dalību šajā nolīgumā, bet mums ir arī skaidri jāsaprot, ka mēs vēlamies šādu nolīgumu ar visām klusā okeāna reģionu valstīm un domājot tieši par tirsniecības un ilgspējīgas attīstības uh, jomu. Uh, un mēs uzskatām, ka uh, šajos nolīgumos ir jāiekļauj atbilstošas uh, sadaļas, bet kā vēstniekungs uh, norādīja, ka visām šā reģiona valstīm ir tiesības pievienoties un Samoa to vēlas darīt, un uh, it īpaši ņemot vērā, ka no 1. janvāra uh, Uh, Samoa zaudētu tirzniecības priekšrocības un tā būtu negatīvā ietekme. Un uh, arī Roberts Lūis Stevensons ir uh, dzīvojis savulaik Samoā, un viņš ir uzrakstījis tādu slavenu romānu kā Bagātības sala. Un uh, tādēļ nevajadzētu pieļaut, ka. Uh, ka šī valsts nonāktu neizdevīgā situācijā attiecībā uz piekļuvu Eiropas Savienības tirgumu. Un uh, jāsaka, ka samo jau nerāda šīs problēmas ar CO2 izmešiem, drīzāk tā būs cietēja šai situācijā. Un tā ir drīzāk mūsu vaina, nevis samos uh, pilsoņu vaina. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, pateicamies vēstniekungam, ka viņš piedalījās šai sanāksmē. Līdz ar to noslēdzām diskusiju par šo darba kārtības punktu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. novembris. Cikos, saka priekšsēdētājs. Tātad nākamajā sanāksmē mēs izskatīsim vispirms uh, ziņojumu projektu un pēc tam arī precizēsim grozījumu iesniegšanas termiņu. Tagad 16. darba kārtības punkts - ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli. Tīpaši par ārējo darbību. Un tagad vārds Dārtmut kungam. Paldies priekšstādētāji, labrīt visiem. Neredzu zālē gan visus kolēģus, bet nekas. Uh, varbūt tas ir uh, tāds uh, laikmeta gars. Tātad es gribētu vispirms īsumā pastāstīt par Eiropas Investīciju bankas uh, vēsturi To izveidoja Romas līguma 1958. gadā, kam bija jāizsniedz aizdevumi vienotam tirgumu, un ir jāatgādina, ka EIB pirmkārt ir banka, un tai ir jābalstās uz banku un komerc principiem savā darbībā. Pretējā gadījumā tas mums var izmaksāt ļoti dārgi. Tāpat mums būtu arī jāatzīst šās bankas darbinieku lielais ieguldījums. Nu, viņi strādā daudz labāk nekā, teiksim, Deutsche Bank, es atvainojos priekšsēdētājiem, bet nu tā tas ir. Tā tad šīs bankas uzdevums ir finansēt dzīvotspējīgus projektus un aizņemties līdzekļos finanšu tirgos, lai šo finansējumu nodrošinātu. Uh, parakstītais bankas kapitāls ir 243 miljārdi eiro. Un četri lielākie akcionāri - Vācija, Francija, Itālija, apvienotā karaliste - katrai no tām ir 16,11% akciju, un uh, to vērtība pārsniedz 39 miljārdus eiro. Nu, pat uh, Slovākija, kura uh, ir, eh, kurai 0,21% akciju, tātad ir 600 miljonus eiro ieguldījusi šai bankā. Eiropas Savienības sniedz budžeta garantijas Eiropas Investīcija bankai, lai uh, eh, eh, nosektu riskus. Un šeit pastāv tā saucamais uh, morālais apdraudējums vai morālais risks, žargonā runājot. Nu, es esmu Čelsijas uh, futbola klubā dedzīgs atbalstītājs, un man daž, dažkārt uh, nu, tā tā bēļa izruna traucē. Bet tā tad šai bankai ir potenciāli jā, ierobežots uh, šis risks ar Eiropas Savienības garantijām, tad tā varētu iesaistīties riskantos darījumos, bet tas gan līdz šim nav noticis. 25% no visa finansējuma šai bankai ir saistībā ar klimata pārmaiņu apkarošanu, un līdz 20. gadām šis īpatsvars sasniegs 35%. Tātad klimata pārmaiņu pārmaiņu ierobežošanas projektu finansējums dublējas ar citām jomām un ir atbilstoši rekomendācija šai projektā, ka EIB izsniedz aizdevumus Turcijai un Vidusjūras reģionu valstīm Jordānijai, Libānai un uh, Ēģiptei eh, 15 miljārdi eiro ir paredzēts piešķirt pēdējo turpmāko piecu gadu laikā, bet šīs valsts ir tādas, kur ir plaši izplatīta korupcija, tādēļ jābūt piesardzīgiem un jāizvērtē šie aspekti. Nu, eh, eh, runājot par klimata pārmaiņām, ir jānorāda, ka EIB aizdevumus ir izmantojuši arī uzņēmumi, kas ir iesaistīti emisiju skandalā, piemēram, Volkswagen, un var izrādīties, ka šie līdzekļi ir izmantoti neētisku un pat nelegālu darbību finansēšanai. Atzinumā tāpat norādīts, ka EIB būtu jāpalielina caurskatāmība, atklātība ne tikai attiecībās ar Eiropas parlamentu, bet arī ar dalību valstu parlamentiem. Un ir jāsniedz plašāka informācija par bankas darbību, un tāpat ir arī jāpārdomā situācija saistībā ar uh, apvienotai karalistē piedarošo uh, ievērojumu akciju paketi. Eiropa, eh, tātad apvienotai karalistei pieder vairāk nekā 9 miljārdi eiro šai kontekstā. Tālāk eh, atzinumā ir arī norādīts, ka saistības uh, Uh, attiecībā uz uh, Komercbankas darbību un kontroli ir jāpatur spēkā, jo pretējā gadījumā tas viss izmaksās pārāk dārgi. Tas pagaidām viss. Uh, ar interesi klausīšos diskusijā. Paldies! Ēnu referentiem vārds vispirms Jēnfelda kungam vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Nu, tā bija ļoti izsmeļoša prezentācija, kur bija runa par daudziem un dažādiem jautājumiem. Daži no šiem aizdevumiem, nu, dažas no šīm, šīm e, paustām e, kritiskām piezīmēm tiešām atbilst patiesībai. Jāsaka, mēs e, svinēsim uh, Mm, šogad bankas 60. gada dienu, un tādēļ mums būtu jāskatās uz plašāku ainu, cik efektīvi ir darbojusies šī banka. Tas mums būtu jāizvērtē. Trīs galvenie mērķi ir nodrošināt ekonomikas izaugsmi un radīt darba vietas Eiropas Savienībā atbalstīt ilgtspējīgu attīstību, tā skaitā cīnīties pret klimatu pārmaiņām, un mums par to šeit būtu jāinteresējas Inta komitejā. Un tā tad tiek atbalstīta Eiropas Savienības politika ārpus Eiropas Savienības robežām. Tātad šīs trīs jomas, it īpaši pēdējā, mums jāpatur prātā, gatavojot ziņojumu. sadalījums budžeta kategorijās ir svarīgs. Tātad, ja mēs runājam par darbībām Eiropas Savienībā vai ārpus tās, tā, ja 10% bankas budžetu sadala ar 150, tas ir valstu skaits pasaulē, tad rodas jautājums cik šī nelielā naudas summa var uh, nodrošināt Eiropas Savienības politikas īstenošanu ārpus Eiropas Savienības robežām. Uz šo jautājumu mums būtu jāatbild. Nākamais punkts. Vai ir pietiekams investīciju apjoms, lai sasniegtu uh, izvirzītos mērķus, piemēram, Eiropa 2020? Nu, eh, tas eh, pats sakāms par Eiropas Savienības eh, politiku ārpus Eiropas Savienības robežām, un tāpat arī Brexit kontekstā tas viss ir svarīgi, jo tas sasauc ne tikai ar to, kas rakstīts šajā ziņojumā, jo ir apvienotās karalists ieguldījums šai bankā, bet tas skars visu sistēmu. Uh, ņemot vērā Eiro eh, apvienotās karalistes uzņemtās saistības pret Eiropas Savienību, Eiropas Investīciju banku, eh, tad, kad eh, apvienotā karaliste bija Eiropas Savienības dalība valsts. Tālāk par bankas darbības principiem. Vai bankai būtu jādarbojas reģionālā līmenī vai horizontāli? Vēl viena joma, kas mums būtu jāizvērtē. vai bankai savā darbībā jābalstās uz komerciāliem principiem, vai tai jābūt uh, palīdzības organizācijai. Uh, par spīti uh, sarežģītāji struktūrai tā tomēr ir banka uh, komerc uzņēmums, uh, kas strādā balstoties uz civiltiesību principiem, bet šo banku vada uh, dalību valstu pārstāvi. Līdz ar to tā ir arī publiskā sektora uzņēmuma uh, iezīmes. Un šeit mums būtu jārunā par lēmumu pieņemšanas atklātību, ja mēs runājam par Eiropas Savienības politikas mērķu sasniegšanu. Es uh, tātad uh, šeit runāju par sešām problēmām, sešiem jautājumiem, un mēs esam paredzējuši sagatavot grozījumus par visiem šiem jautājumiem. Varbūt eh, šajā ziņojumā nav pateikts pietiekami daudz, tas ir tāds ļoti lakonisks Un es gribu jau iepriekš pateikt, ka iesniegšu grozījumus par šo ziņojumu. Paldies! Uh, no ēnu referentiem vēl tikai Janiks Žado uh, ir uh, zālē. <laughs> Paldies referentam par to, ka viņš tik ļoti ir personalizējis šo ziņojumu. Nu, vienmēr ir labi Jā, deputāti nebalstās tikai uz tādu tehnokrātisku skatījumu, bet uh, dod arī savu personisko ieguldījumu. Nu, bija labi uh, sākt ar Čelsiju, Čelsijas klubu un atgādināt, ka tā ir, uh, tas ir Britu futbola klubs, kur spēlē visvairāk Eiropas spēlētāju. Tā kā tas pierāda, ka Eiropai arī ir savs pozitīvs ieguldījums, tā nostiprina Britu futbola Uh, britu uh, futbola komandas. Tātad mums ir uh, nu, spēcīgas pozīcijas Eiropā. Tātad ir e, Spāņi un citu tautību pārstāvis, tā kā labi ir arī tāda etniskā daudzveidība. Mūsu kolēģis savā uh, Uh, prezentācijā nu, paskaidroju, ko nozīmē tas, ka viņa ziņojumā ir ierakstīts, ka vajadzētu uh, uh izvērtēt, kāds īpatsvars investīcija būtu jāno Uh, virza klimata jautājumu risināšanai, lasot ziņojumu, radās iespējas, ka kolēģis atbalsta zaļo prasību, iet šai ziņā tālāk, aktīvāk aizsargāt klimatu, bet uh, laikam tā tas tomēr nav. Un tādēļ mēs iesniegsim grozījumus, lai palielinātu uh, finansējuma īpatsvaru uh, Uh, klimata aizsardzības pasākumu veikšanai, tīpaši ņemot vērā IPPC uh, jaunāko ziņojumu. Tālāk par šo morālo risku. Nu, viņam ir taisnība. Jā, tas ir uh, saistīts ar publiskajām garantijām. Uh, bet dažkārt man rodas iespējas, ka būtībā jūs vienkārši gribētu tikt vaļā no šīs Eiropas investīcija bankas, nevis to stiprināt. Tāpat, kad runājam par finansējumu valstīs, kur ir plaši izplatīta korupcija, jā, tas atbilst patiesībai. Mēs bieži esam uzsvēruši, ka Eiropas uh, investīciju bankai būtu nu, rūpīgāk jāpārbauda investīciju kvalitāte šajās partneru valstīs. Un, ja mēs sekotu jūsu ieteikumiem, tad nu, tuvākā laikā puse bankas investīciju portfeļa būtu jau pazudusi. Bet, uh, protams, ir uh, nopietnāk jāņem vērā arī korupcijas kritērijas bankas darbībā. Uh, š šī eh, mē, ziņojuma mērķis ir uzlabot Eiropas investīciju bankas darbību, tad tas būtu atbalstāms, bet, nu, ja gribam eh, izliet eh, netīro ūdeni kopā ar bērnu, nu, tad to mēs neatbalstīsim kā, neatbalstīsim kā ekoloģisti. Paldies, un komisijas vārdā runā Sestela Gagere no DG Ecofin. Paldies! priekšsēdētāji, es pateikšu dažus komentārus no komisijas puses. Vispirms par eh, šī morālā riska aspektu, kas ir eh, saistīti ar garantijām, un tas viss ir saistīts ar konkrētiem mandātiem. Šeit nav globāti, globāla pieeja, bet drīzāk eh, specifiski saistīta ar mandātu. Komisija pilnībā uzticās bankai Un banka darbojas uh, uz konservatīviem pamatiem, un dažreiz pat ir tā, ka komisija vēlētos, uh, lai investīcija banka uzņemtos vairāk risku, protams, ar attiecīgām garantijām, lai būtu iespējams finansēt tādus projektus, kur privātais finansējums nav pieejams. Tā jau ir tā garantiju būtība, lai šādas operācijas būtu iespējamas, un mēs gribētu dažkārt veicināt banku uzņemties augstāku risku. Par klimata mērķiem DFS priekšlikumā komisija ir atbalstījusi 25% mērķi, tātad mēs atbalstam banku arī šai ziņā. Un visbeidzot par Brexit, jūs uh, Tiešām pareizi mm, pieminējāt 39,2 miljardus un 35 miljardi ir saistīti ar EIB mm, kapitālu. 50. panta mm, komitejā mēs eh, esam atrunājuši sistēmu, kādā veidā atgūs apvienotā karalista savu kapitālu. Tātad tas, tas būs 12 tādas izmaksas līdz 30. gadam un uh, Eiropas Savienība dos arī garantijas uz prorata bāzes. Lūk, tāds ir komisijas viedoklis uh, sakarā ar šo atzinumu, un mēs noteikti ar prieku iepazīstamies arī ar grozījumiem un galējo tekstu. Okay, so, Mr. Vap Labi, referenta kungs, vai jūs varētu izdarīt kādu kopsavilkumu? Jā, vispirms es gribētu pateikties komisijas pārstāvē par ļoti sakarīgu atbildi uz dažiem maniem komentāriem. Jāsaka, tas nevienmēr ir tā. Šajā komitejā komisija nevienmēr atbild tik precīzi uz komentāriem, ko ir izteikuši deputāti. Tātad paldies jums par to. To es gribēju pateikt. Tagad padomājot par visu šo lietu, es domāju, ka tas pats iespaidīgākais par EIB ir situācija tad, kad bija šī lielā finanšu krīze vispasaules pēc 2009. gada. Runājot neitrāli, lielas institūcijas, Lehman Brothers, Citibank, uh, tad zaudēja savus aktīvus. Un EIB ir valsts iestāde. Kaut kā izvairījās no visām šīm nepatikšanām, un te man tiešām jāizrāda cieņa cilvēkiem, kas tur strādā. Un uh, runājot no koncertīvām pozīcijām, e, šeit uh, koncertīrisms ir arī bankas pamatprincips, un šajā sakarā es varētu teikt, ka ja to kritizēs vairāk un komercprincipi kļūst vaļīgāki, tad um, parādās um, arī zināmas bīstamības. Tālāk es nedomāju, ka jūs gribētu uh, iedziļināties e, diskusijā par struktūru, vai vajadzētu turpināt reģionālo struktūru, vai arī atbalstīt e, horizontālo. Man nav īpašas vēlmes šobrīd iedziļināties šajā virzienā, un tāpēc e, es to atstāšu citai reizei, un noteikti es gaidu arī rakstiskos grozījumus, kas izriet no mūsu ierosinājuma. Paldies Dārtmutu kungam! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. oktobrs, pulkstens 18. 18. 15. oktobrs. Līdz ar to mēs esam izrunājuši 16. punktu mūsu darba kārtībā, un 17. ir jau balsojums. Un Mums ir jāizsludina septiņas minūtes ilgu pārtraukumu un sāksim balsošanu tieši pulkstens desmitos. So, dear colleagues. Kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu, esiet klusi. Un mēs sāksim ar 17. punktu darba kārtībā. Bet pirms balsosim par šo ziņojumu, mēs pārbaudīsim balsošanas aparatūru. Lūdzu, izmantojiet elektroniskās balsošanas kartītes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 So, everything is okay, so we can start with the vote. Apertūra strādā, <clears throat> tāpēc mēs uh, arī varam sākt balsot par 17. punktu. Mūsu darba kārtībā tas ir ziņojums par preferences atcelšanu. 67. kas par? 37. noraidīt. Kompromiss pirmais. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 37. kas par? pret atturs noraidīts, 38. pār pret atturs noraidīts, 39. pār pret atturs noraidīts, 40. pār pret atturs noraidīts, 41. pār pret atturs noraidīts, 42. pār pret atturas noraidīts. Tomēr pārbaudīsim 42. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. kas pār pret atturs noraidīts. 48. pār pret atturs noraidīts noraidīts, 49 pār pret atturs noraidīts, 50 pār pret atturs noraidīts, 51 pār pret atturs noraidīts, 52 pār pret atturs noraidīts, otrais kompromiss pār pret atturs pieņemts. 54. pār pret atturs noraidīts. 55 pār pret atturs noraidīts. 56 pār pret atturs noraidīts. Trešais kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 61. pār pret atturs noraidīts. 62. pār pret atturs noraidīts. 65 ir mutisko grozījumu. Lūdzu. Paldies. Mans grozījums formulējums esošajā variantā nav pietiekami skaidrs. Šī ideja, ka mums uh, vajadzētu integrēt gan sociālo, gan vides jautājumu, mans priekšlikums ir to paskaidrot precīzāk, un tāpēc es gribētu uh, Eh, lai būtu šīs gan negodīgās konkurences eh, pārkāpumi, piemēram, varētu rasties dēļ Parīzes nolīguma pārkāpumiem. Eh, tātad tāds ir piedāvājums grozīt par, pret, atturs, noraidīts. 6, 6 pār, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais kompromiss pār, pret, atturs pieņemts. 69. pār, pret, atturs noraidīts. 70 pār, pret, atturs noraidīts. 5. kompromiss pār, pret, atturs pieņemts. 75. pār, pret pret atturs noraidīts 76 par pret atturs noraidīts 77 par pret atturs noraidīts 78 kas par pret atturs noraidīts 79 par pret atturs noraidīts 80 pār pret atturs noraidīts. 82 pār pret atturs noraidīts. 83 pār pret atturs noraidīts. 11 pār pret atturs pieņemts. 84 pār pret atturs noraidīts. 12 pār pret atturs pieņemts. 85, kas pār pret atturs noraidīts. 13, kas pār pret atturs pieņemts. 6. kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 7. kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 8. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 92. kas pār pret atturs noraidīts. 16. ar mutisko grozījumu. Lūdzu, liels paldies! Gribējām savādāk nobeigt pirmo teikumu pieliekot tādas procedūras uz procedūras saskaņā ar 14. pantu. Tas ir mutiskais grozījums, kas pār pret atturs pieņemts. Devītais kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. Desmitais kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 19. grozījums pār pret atturs noraidīts, 20. pār pret atturs noraidīts, 21. pār pret atturs pieņemts. 22. pār pret atturs noraidīts. 11. kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 25. kas pār pret atturs noraidīts. 26. nav par to jābalso. 12. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 28. pār pret, saka priekšsēdētājs. Divdesmit astotais pār pret atturs noraidīts. 29 pār pret atturs noraidīts. 13 pār pret atturs noraidīts pieņemts 32. pār pret atturs noraidīts 14. kompromiss pār pret atturs pieņemts 34. pār pret atturs noraidīts 35. pār pret atturs pieņemts. Un tagad ir galējais balsojums, elektroniski balsosim. Sākam balsot. E so one EPP. Viens uh, balsojums no tautas partijas ir liekas, ir par daudz. Vai visi ir nobalsojuši? Tādā gadījumā beidzam balsojumu. Un Ziņojums ir pieņemts ar nospiedošo vairākumu. Jelener kungs, sveicam, vai jūs gribat vēl kaut ko piebilst? Liels paldies, Daniels. Uzdev ļoti svarīgi jautājumi. Ko tad jūs izdarījāt, lai būtu uh, tik liels nospiedošais vairākums par? Liels paldies par to jautājums, vai jūs atbalstat manu vēlmi sākt sarunas pēc iespējas drīzāk ar padomi, tad mēs varētu ātrāk uh, atrisināt šo jautājumu. Vienmēr ir labi parakstīt jaunus tirdzniecības nolīgumus ar paredzamiem noteikumiem, tāpēc es lūgtu jūsu atbalstu un atļauju sākt sarunas ar padomi. Referenta kungs lūdz atļauju uzsākt institucionālās sarunas saskaņā ar 69. reglamentu punktu. Es piedāvāju jums balsot par to. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un šis lēmums ir pieņemts. Tas nozīmē, ka mēs sāksim sarunas un par šo lēmumu mēs paziņosim plenārsēdē. 22. oktobrī. Oh, to... Tālāk 18. punkts. Eiropas Investīcija bankas aktivitātes, finansiālo darbību gada pārskats. Sāksim ar pirmo kompromisu, kas par pret atturs pieņemts. Piektais grozījums pār pret atturs noraidīts. Sestais pār pret atturs. Šķiet, ka ir noraidīts, bet mēs varam to pārbaudīt elektroniski balsojot sākam. Beidzam balsot. Skaidri redzams, ka pieņemts. Lūdzu, kārtīgi liet rokas. Septītais grozījums pār, pret, atturs, pieņemts. Devītais pār, pret, atturs, noraidīts. Otrais kompromiss, kas pār, pret, atturs, pieņemts. 13. kas pār, pret, atturs noraidīts, 14. pār pret atturs noraidīts, 15. pār pret atturs pieņemts, 16. pār pret atturs noraidīts, 17. pār pret atturs noraidīts, 18. kas pār pret atturs noraidīts, Pārbaudīsim 18. grozījumu. <laughs> yeah, the vote is closed. Beidzam balsot. Lūdzu, uzmanīgi sekojiet eh, tam, kas ir rakstīts sarakstā. Jā, pieņemts. Trešais kompromiss. Kas par? pret atturs pieņemts. 21. kas par pret atturs pieņemts. 22. pār pret atturs pieņemts. 4. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 28. pat daļām. Pirmā daļa, kas pār pret atturs pieņemts. Otrā daļa pār pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim 28. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Ir pieņemts 29. kas pār pret atturs noraidīts. 30. pa daļām par pirmo daļu, kas pār pret atturs pieņemts, otrā daļa, kas pār pret atturs noraidīts. 31. pār pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim. 31. grozījums. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. pār pret atturs noraidīts. Un galējais balsojums, ko veiksim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums arī ir pieņemts, arī ar lielu vairākumu sveicam referentu. Tālāk ir 19. punkts gada ziņojums par konkurences politiku. Pirmais grozījums, kas pār pret atturs pieņemts. Otrais grozījums, kas pār pret atturs pieņemts. Trešais, kas pār pret atturs pieņemts. Četri pār pret atturs pieņemts. Pieci pār pret atturs pieņemts atturs Šķiet, ka vajadzēs to pārbaudīt. Piektais grozījums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais, kas pār pret. Balsosim vēlreiz par sesto, kas pār pret atturs. Pieņemts. Septītais pār pret atturs noraidīts. Astotais pār pret atturs pieņemts. Deviņi pār pret atturs pieņemts. Desmitais pār pret atturs pieņemts. Vienpadsmitais pār pret atturs pieņemts. Divpadsmit pār pret atturs pieņemts. Trīspadsmitais pār pret atturs pieņemts pieņemts. 14. pār pret atturs noraidīts. 15. pār pret atturs noraidīts. 16. balsojums ir trijās daļās par pirmo daļu pār pret atturs noraidīts. Otrā daļa pār pret atturs pieņemts. Trešā daļa, kas pār pret atturs noraidīts. 17. kas pār pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim 17. sāksim balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad elektroniski par visu atzinumu kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mēs sveicam atzinumu sagatavotāju. Un tālāk starposmu ziņojums par daudzgad. Eh, vai mēs varētu redzēt iepriekšējā balsojuma rezultātu? Mēs kaut kā neredzējām to uz ekrāna. Šie skārieni jūtīgie ekrāni bieži izraisa tādas kļūdas. Tālāk 20. punkts. Starposms ziņojums par daudzgadu finanšu schēmu. Pirmais kompromiss, kas pārpretā turs pieņemts. Otrais kompromiss, kas pārpretā turs pieņemts. Trešais kompromiss, kas pārpretā turs pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas pārpretā turs pieņemts. Piektais nav jābalso par to. Devītais, kas pār pret atturs. Pārbaudīsim. Devītais grozījums elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss, kas pār, pret, atturs pieņemts. Sestais kompromiss, kas pār, pret, atturs, pieņemts. Septītais kompromiss, kas pār, pret, atturs, pieņemts. Septiņpadsmitais grozījums, kas pār, pret, kas pār, pret, atturs, pieņemts. Astoņpadsmitais, kas pār, pret, atturs, pieņemts. Devīt Pārbaudīsim 18. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturs pieņemts. 24. grozījums, kas pār pret atturs noraidīts. 24. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. 6. pār pret atturs pieņemts. 27. kas pār, kas pret atturs pieņemts. 28. kas pār, kas pret, atturs pieņemts, 29. pār, pret, atturs. Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. kas pār, pret, kas atturs noraidīts. Un tagad elektroniski par visu atzinumu kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, mēs apsveicam. Un 21. Eiropas globalizācijas eh, fonds. 23. pār pret atturs pieņemts. 24. pār pret atturs pieņemts. 52. kas pār pret atturs pieņemts. 25. kas pār pret atturs. Izskatās, ka noraidīs, bet pārbaudīsim 25. sākam balsot. Un beidzam balsot noraidīts. Sastais kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. 30. pār pret atturs pieņemts. 32. pār pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums, ko pieteicis uh, pazojumi par pret atturs pieņemts. 35. pār pret atturs pieņemts. 36. pār pret pieņemts. 37. pār pret atturs pieņemts. 38. pār pret atturs pieņemts. 39. pār pret atturs pieņemts. 40. pār pret atturs pieņemts pieņemts. Septītais kompromiss pār pret atturs pieņemts. Tālāk apsvērumu 44. grozījums pār pret atturs pieņemts. Pirmais pār pret atturs pieņemts. Pirmais kompromiss pār pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss pār pret atturs pieņemts. Ceturtais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 atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss pār pret atturs pieņemts. Divpadsmitais pār pret atturs pieņemts. Trīspadsmitais pār pret atturs pieņemts. Sešpadsmitais kas pār pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim 16. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. pār pret atturs pieņemts. 5. kompromiss pār pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums numur 2 arī no referenta. Tas saskana ar pirmo mutisko grozījumu kas par pret atturs pieņemts. 20. kas pār pret atturs pieņemts, 21. pār pret atturs pieņemts, 22. pār pret atturs pieņemts, un tagad balsojam. Sākam balsot. Mums ir cilvēki, kas ir atturējušies, beidzam balsot. E, tiešām balsojums ir līdzīgās daļās noraidīts, bet e, rezultāts par un pret ir ļoti līdzīgs. Nu, tagad elektroniski par visu tekstu kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Un nu, ziņojums ir pieņemts un sveicam referents kundzi Karolīnu Grosvaldu Haunsu. Liels paldies! So, this is uh, the end of... Tātad uh, te arī mums ir beigusies elektroniskā balsošana un 22. Bet atcerēsimies, atcerēsimies ka 23., 24. un 25. punkts ir atlikti. Un es at Ceru, ka 26. Eh, punkta referents ieradīsies pie mums pavisam drīz. be quiet. Vis... Lūdzu, uzvedīsimies klusu. Pāriesim uh, pie 22. punkta - monitoringa grupas. Un vispirms ASEAN. Dod vārdu Davidam Mārtinam. Lūdzu, te aizmugurē. Paldies, uh, priekšādātāji! Šķiet, ka ir pagājis jau diezgan ilgs laiks, bet uh, eh, 29. augustā es vadīju monitoringa grupu par ASEAN, un mēs likām uzsvaru uz Indonēziju. Un komisija mums pastāstīja par piekto sarunu kārtu, kas notika Briselē no 9. līdz 13. jūlijam. Pirms eh, šīs kārtas puses apmainījās ar tarifu piedāvājumiem, ko mēs vēlāk apspriedām, un tas tika uzskatīts par tādu ļoti nozīmīgu soli uz priekšu. Pakāpojuma apmaiņa notiks pavisam drīz, bet eh, GI apmaiņa notiks līdz gada beigām. No otras puses, valsts iepirkuma jomā Indonēzija līdz šim nav bijusi apņēmības pilna rīkoties, tāpēc nav skaidrs, kādu vai vispār notiks piedāvā apmaiņa par valsts iepirkumu. Sarunas nevirzās uz priekšu arī attiecībā uz investīciju tiesu sistēmu un pastāv grūtības arī attiecībā uz TSD, TSD sarunām. Eh, šādi sensitīvi jautājumi kā piekļuva medikamentiem un SPS netika apspriesti iepriekšējā kārtā. Un eh, pēdējās ziņas, kas ir labas. Eiropas institūcijas ir radušas eh, mm, vienošanos par jautājumiem, kas ir būtiski Indonēzijai. Šķiet, ka atmosfēra šajās sarunās bija daudz labāka. Nākamā kārta ir paredzēta jau nākamnedēļ. 15. līdz 19. oktobris, jā, tas jau ir jau nākamnedēļ. Un eh, tās notiks Indonēzijā, un, protams, ka mums būs arī uzraudzības monitoringa grupa, kas eh, gatavos ziņojumu par šo kārtu. Paldies! Tad Magareba monitoringa grupa 30. augusts, kuras mērķis bija gatavot vizīti uz Rietumu Sahāru. Kā jau es norādīju, mēs atliksim Marukas jautājumu, skatīsim to nākamajā sanāksmē. Kanāda. Kanādas sanāksme notika 4. septembrī. Un mēs tikāmies ar nodaļas vadītāju vietnieku par tirsniecības sarunām ar Kanādu. Uh, un tāpat arī tikāmies ar ilgspējīgas attīstības nodaļas vadītāju, lai mēs varētu gatavoties ko apvienotai komitejai, kurai bija jānotiek 26. septembrī. 9. oktobrī monitoringa grupa saņēma informāciju par šo sanāksmi. Par ASV grupa notika 11. septembrī, un Ignācijā Garcija Besēra, kas ir eh, sarunu vedējs par TTIP un eh, attiecībām ar ASV. Mēs diskutējām par eh, pašreizējo situāciju, un pēc tam arī bija tikšanās ar priekšēdētāju Junkeru un Trumpu. Tāpat arī mums ir paredzēta monitoringa grupā kopā ar Kanādu un Meksiku nākamnedēļ. Tas nozīmē, ka mēs varēsim apspriesties par jauno nafta nolīgumu, šie to vairs nesauc nafta. Tātad jaunais nolīgums starp ASV, Meksiku un Kanādu un kā tas ietekmēs Eiropas Savienību. Pēc tā mums bija vēl viena Magrebi intergrupa, kur spriedām par Tunisiju, lai gatavotu vizīti uz Tunisiju. Un mēs gatavosim šo ziņu mazliet vēlāk. 26. septembrī mums bija monitoringa grupa uz Austrāliju. Un bija paredzēta viedokļa apmaiņa ar Austrālijas senātu priekšsēdētāju. Un tas arī viss par monitoringa grupām. So, Tātad. Tagad. 26. punkta referents vēl nav ieradies. Vai kādam ir informācija vai referents par Centrālu Ameriku būs pie mums drīz? Huh? Okay, good. Labi. Varbūt kāds varētu piezvanīt Raimaram Bēgam. Viņš eh, mums ir vajadzīgs pēc iespējas drīzāk. Domāju, ka mēs varam pāriet pie 27. punktā. Ā, labi. Es nebiju saņēmis šo informāciju. Labi. Tad uzreiz došu vārdu mūsu aizvietotājam. Hansenkungs. Paldies, priekšādētāji. Es eh, saņēmu no referentā viņa eh, uzmetumu un tagad jums to nolasīšu. 2012. gadā tika noslēgts asociācijas nolīgums starp ASV eh, un Centrā Ameriku, un Eiropas parlaments par to apstiprināja. Uh, mm, tirzniecība ir ievaram pieaugusi, un pirmais asociācijas nolīgums eh, mm, starp eh, tik lielām eh, val, mm, pasaules daļām tika noslēgts pirmo reizi. Galvenokārt te ir runa par baltisko dialogu, sadarbību un jo īpaši attīstības jomā, un treškārt, protams, par tirzniecību. Ar asociācijas nolīgumu tiek stiprināts reģionālās sadarbības process starp Centrāla Amerikas valstīm. Protams, šajā jomā ir vērojamas arī negatīvas tendences tirdzniecībā, bet tirdzniecības plomas tomēr ir dinamiskas. Šeit ir runa par ļoti būtiskiem IT komponentu eksportētājiem, un pašlaik daudzu gadu gaitā šī situācija ir vērojama kā negatīva. Mēs redzam, ka puses ir um, kļuvušas stabilākas pateicoties kafijas industrijai. Nedz Centrāla Amerika, nedz Eiropas Savienība uh, nevar pilnībā izmantot uh, visas muitas nodeves. Tieši tāpēc mums uh, vajadzētu stiprināt Eiropas Savienības MVU. Asociācijas nolīgums sākas tieši ar modernizāciju un daudzveidošanu attiecībā uz uh, Centrāla Amerikas eksportu. Ja runa par veselību un auga aizsardzības līdzekļiem, izcelsmes noteikumiem un uh, tehniskajiem nosacījumiem, tad uh, šeit ir panāks progress, iepaši pieneražam jomā. Domājot par um, tirzniecību un ilgspējīgu attīstību, šeit vēl ar vien ir uh, vērojamas grūtības. Līguma puses pašlaik ir uzsākušas procesu, lai mm, ja pievienotu protokolu attiecībā uz to, ka Horvātija pievieno šim nolīgumam. Šajā nolīgumā ir iekļauti dažādi punkti par tirdzniecību. Kā jau tas ir paredzēts mūsu priekšlikumos, mēs gatavosim ikgadējas ziņojumus par asociācijas nolīguma uh, piemērošanu. Un šeit tiks iekļaut arī visi attiecīgie dati attiecībās tirdzniecību. Ir jāpanāk arī progress attiecībā uz Kostarikas diskriminējošiem nodokļiem attiecībā uz alkoholiskiem dzērieniem, un tāpat arī ir jāuzlabo geogrāfiskās izcelsmes norāžu situācija. Mazajiem vidējiem uzņēmumiem vajadzētu nodrošināt visus vajadzīgos instrumentus, lai sadarbība viņu starpā tiktu stiprināta un lai tie varētu izmantot asociācijas nolīguma mērķus. Vajadzētu stiprināt darba standārtus un sociālo dialogu. Centrāla Amerikas valstis attiecībā uz vārdarbību un diskrimināciju pret arotbiedrību un vietējiem iedzīvotājiem um, ir vērtējums kā negatīva, un šeit būtu vajadzīgs progress. Tāpat arī vajadzētu uzlabot situāciju attiecībā uz kolektīviem nolīkumiem uh, pret um, bērnu darbu un līdzīgiem jautājumiem. Tāpat arī ziņāmā tiek norādīts uz pēdējiem uh, ekonomiskajiem politiskiem notikumiem dažās centrālamerikas valstīs, un tiek runāts arī par to, ka uh, Dažu valstu destabilizācija var negatīvi ietekmēt visu reģionu. Austrija, Beļģija, Grieķija un apvienotā karaliste e, tiek aicinātas ratificēt šo nolīgumu. Referents, protams, priecājas arī par sadarbību ar ēnu referentiem, un termiņš šai grozījuma iesniegšanai, iesniegšanai ir noteikts uz 16. oktobra 2018. Inta komitejā vajadzētu balsot uh, 3. septembrī, saka runātājs. Un uh, plenārsēdē šis uh, teksts varētu not, nonākt janvārī. Liels paldies! Tagad uh, ēnu referentu aizvietotāja sociāldemokrāta grupa Devits Mārtiņs. Paldies, priekšādātāji! Protams, uh, šī mm, darba kārtības grozīšana nozīmē, ka, diemžēl, ēnu referente nevarēja piedalīties. Savā vārdā viņa norāda, ka šis ziņojums ir ļoti labi sagatavots, viņa piekrīt tam, kas ir iekļauts šajā ziņojumā, un jo īpaši viņa norāda, ka tirzniecības pīlārā vajadzētu domāt par paredzamāku tirzniecības attiecību veidošanu starp ASV, starp Satvanas Eiropas Savienību un Centrālu Ameriku. Uh, Tāpat arī viņi norāda, ka šajos nolīgumos būtu jārunā par dzimumu jautājumiem, eh, korupciju un tā tālāk. Un viņi uzskata, ka vajadzētu nodrošināt labāku atbalstu MVU, izveidojot eh, kontaktpunktus un mājaslapu. Attiecībās komisiju vēlētos norādīt, ka vajadzētu gatavot labākus izvērtējumus par eh, šo ziņojumu, par šo nolīgumu. Viņi arī piekrīt referenta bažām par to, ka pietiekami netiek izmantotas tirsniecības preferences un arī tārifu kvotas salīdzinājumā ar centrālamerikas um, ražotājiem, tad no Eiropas puses tās netiek izmantotas pietiekami. Viņi arī norāda, ka geogrāfisko norāžu jautājums vēl ir vienu atrisināts un banānu stabilizācijas mehānisms un diskriminējošie nodokļi par alkoholiskiem dzērieniem būtu jālabo. Viņi arī ir plānojusi iesniegt grozījumus, lai šos punktus uh, mainītu, tāpat arī viņi vēlas tādu ambiciozāku un uh, skaidrāku ziņojumu, jo īpaši viņi vēlētos, lai ziņojumā tiktu norādīts uz sadarbības stiprināšanu starp uh, Eiropas Savienību un Centrālu Ameriku, um, saglabājot un stiprinot eh, daudzpusējo tirzniecības sistēmu, jo īpaši uzsverot PTO lomu. Mēs uh, ceram arī saņemt uh, spēcīgākus noteikumus attiecībā uz TSD, lai nodrošinātu to piemērojamību ar sankcijām un uzsverot arī pilsoniskās sabiedrības lomu. Uh, vajadzētu arī paplašināt eh, citus punktus šajā nolīgumā. Nolīgumā ir vajadzīgi spēcīgāki nosacījumi attiecībā uz dzimumu jautājumiem, un tāpat arī ir jāveic izvērtējumi attiecībā uz eh, datiem par dzimumu mm, tiesību ievērošanu. Tāpat arī viņa norāda, ka Nikaragvā cilvēktiesību ievērošana ir priekšnosacījums, lai šīs asociācijas nolīgums paliktu spēkā, ieskaitot tirdzniecības pīlāru. Uh, Viņa labprāt sadarbosies ar referentu un ar citiem deputātiem un ēnu referentiem. Uh... Paldies! Es neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties. Izmantošu šo iespēju, lai apsveiktu mūsu vidū Centrālamerikas valstu vēstniecību pārstāvjus. Sirsnīgi jūs sveicam! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Jorgensen kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī par šo iespēju sniegt jums uh, pārskatu par mūsu viedokli šajā jautājumā. Kā jau tika norādīts attiecībā uz uh, līgumu ar Kolumbiju un Peru, kas uh, sākās aptuveni tajā pašā laikā, uh, Šī iniciatīva ir apsveicama. Mēs vēl neesam visu panākuši attiecībā uz līguma piemērošanu. Daži tarifi, dažu tarifu liberalizācija vēl ir vien nav notikusi, un lielākā daļa no tiem tiks liberalizēti vēlāk, īpaši no Centrālamerikas puses. Tāpat Ir runa arī par mazumtirdzniecības integrēšanas eh, pienākumiem no Centrālamerikas puses. Tie vēl ir viena ieviesti. Bet eh, kopumā es uzskatu, ka Šis nolīgums ar šo reģionu ir ļoti interesants, jo tur runa par ļoti daudzveidīgām valstīm. Sešas valstis ar atšķirīgu attīstības stāvokli, un kopumā šis īstenošanas līmenis ir ļoti labs. Tāpat arī mēs jūtam, ka Centrāla Amerikas valstis ir apņēmības pilnas nodrošināt, lai šis līgums darbotos. Šajā gadījumā mums ir eh, bijis tāds ļoti regulārs darbs. Esam aktīvi sadarbojušies ar Centrālamerikas valstīm, esam tikušies gandrīz katru gadu. Pagājuši gadu gan netikāmies. Daļēji tāpēc, ka mums bija problēmas ar eh, kalendāru no abām pusēm, bet arī tāpēc, ka bija vajadzīgs laiks, lai saprastu, kā šo nolīgumu pielāgot uh, faktām, ka Horvātija ir iestājusies Eiropas Savienībā. Jūnijā mums bija ļoti laba sanāksme, kura mēs eh, panācām tādu mm, izrāšanos uz priekšu un vienojāmies politiski, kā risināt šos jautājumus. Arī ar dokumentiem viss ir kārtībā, protams, mēs sadarbojamies arī ar Eiropas ārējās darbības dienestu, tas ir tikai normāli, Un jums vajadzētu saņemt eh, šos eh, lēmumu projektus mm, pavisam drīz, tāda te ir runa par Horvātijas integrāciju. Vēl ir eh, vairākas tirzniecības problēmas, jūs esat par to runājuši savā ziņojumā, proti ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, alkoholiskie dzērieni, Te vēl ir daudz, kas darāms. Nikaragvā vēl ar vienu ir problēmas ar um, importa maksu. Un uh, tāpat arī um, tirsniecības iespēja izmantošana saskaņā ar līgumu. Tas ir tā interesanti no abām pusēm. Mēs redzam, ka tā ir tāda sarežģīta daļa. Tas bija ļoti um, grūts jautājums arī sarunās, izņemot uh, um, cukura kvotas attiecībā uz. Uh, eksporta no Centrām Amerikas un piena produkti no Eiropas, šīs kvotas netiek pietiekami labi izmantotas. Es domāju, ka abās pusēs šo situāciju varētu uzlabot un varētu nodrošināt labāku sadarbību. Tāpat arī ir jānodrošina, lai maziem un vidējiem uzņēmiem tiktu dots vairāk iespēju. Tirzniecība neuzspējīga attīstība. Mēs zinām, ka šajās valstīs ir pārvaldības problēmas. Mēs arī um, ar zināmām bažām sekojam līdzi situācijai Nikaragvā, tāpēc šeit noteikti būs uh, vēl vairāk darāmā. Vēlreiz kopsavilkumā. Domāju, ka īstenošanas līmenis ir labs, un, protams, vēl ir vairāk jautājumu, kas mums ir jārisina. Mēs arī liksim uzsveru mūsu darbā šiem jautājumiem. Mums ir arī ietekmes izvērtējums, kas uh, sāksies nākamgad. Pēc tam arī mēs redzēsim, kā rīkoties attiecībā uz šo izvērtējumu. Jūs pieminējāt, ka šajā nolīgumā ir vairāk punkti, kas nav iekļauti jaunajos nolīgumos. Es domāju, ka mums nākotnē vajadzēs eh, pasakot līdzi rūpīgāk, eh, kā šī situācija attīstās. Paldies! Un mūsu vidū ir arī kolēģis no EADD, Fernando Pons. Paldies, priekšādātāji! Man nav daudz piebilstamā pateikts, jau ir daudz. Es vēlētos eh, pateikties par šo iespēju izteikties. Es eh, piekrītu tam, ko teica vairāk runātāji. Piekrītu arī savām tirzniecības ģenerāldirektorāta kolēģim. Mēs eh, ar viņiem sadarbojamies ļoti cieši. Uh, Ietver attiecības ar Centrālu Ameriku ir īpašas, tātad te ir runa par politisko dialogu un sadarbību, te ir ietverti dažādi politiski aspekti, un attiecībās tirzniecību mums nesen tika pieņemts asociācijas nolīgums. Es ceru, ka tās pavisam drīz tiks pārstrādāts. Tāpat arī es vēlējos norādīt, ka dalībvalstu parlamentī vēl nav ratificējuši šo nolīgumu, un mēs ceram, ka pavisam drīz šis nolīgums arī tiks ratificēts, tā lai to varētu pilnībā piemērot. Šeit ir runa ne tikai par tīrzniecības daļu, bet arī par politisko daļu, jo šīm valstīm ir jādod iespēja gūt labumu no šāda veida nosacījumiem. Ja runa par politisko komponenti, tad Eiropas ārējās eh, darbības dienests, kā jau jūs zināt, ir vairāk kārt uzsvēris, ka šeit ir ietverts arī politiskais dialogs un sadarbība. Mums ir ļoti laba sadarbība arī ar tirzniecības eh, direktorātu, un, protams, ka mēs mēģinam šeit iekļaut arī visas eh, jomas, kas mums ir aktuāls konkrētajā laikā. Tātad Es vēlreiz atkārtošu, kā mēs eh, mēģinām strādāt pie tā, lai pavisam drīz varētu tikt eh, norganizēta sanāksme tātad eh, sadarbības un attīstības politikas jomā. Mēs arī ceram, ka pavisam drīz šīs četras valstis, kas vēl nav ratificējušas nolīgumu, to izdarīs. Jebkurā gadījumā mēs vienmēr esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, Hānzena kungs. Yes, in, uh, in the name of the rapporteur. Jā, referenta vārdā es vēlētos uh, pateikties par uh, jūsu teikto. Lielas paldies Davidam Mārtiņam un arī pārējiem runātājiem no EADD. Mēs labprāt ar jums sadarbosimies konstruktīvā gaisotnē un bēgis kungs noteikti jums kontaktēsies. Paldies! Thanks a lot and... Uh... Lielas paldies! Un kā jau referents norādīja, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 16. oktobris, pulkstens 6. vakarā. Nākamais darba kārtības punkts ir ad hoc delegācija uz Tunisiju. Es eh, pats vadīju šo delegāciju, darīju to kopā ar eh, mūsu referenti Lalondas kundzi. Ānu referents attiecībās Tunisiju ir Siko kungs. Un Begīnas kundze Fīzes kungs. Lačīnī kungs arī bija mūsu vidū. Delegācijas nolūks, protams, bija izvērtēt progresu, kāds ir panākts attiecībā uz uh, DCFTA ar Tunisiju. During this relative uh, short time we were spent in Tunisia, one and a half day. Mēs uh, pusotras dienas laikā Tunisijā tikāmies ar ļoti daudzām iesaistītajām pusēm. Tikāmies ar galveno sarunvedēju no Tunisijas puses, ar uh, lauksaimniecības ministru, uh, ar, tirzni, ar mm, arotbiedrību un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tātad mums radās tāda vispārēja aina par situāciju Tunisijā. Protams, mēs uh, redzējām, ka Tunisija vēl ar viena piedzīvo um, politisku un sociālu krīzi. Sarunas attiecības ar Eiropas Savienību ir diezgan lēnas un iespējams, ka tajā netiek uh, piedēvēta galvenā prioritāte Tunisijas politikā pašreizējā brīdī. Protams, ka mēs vēlamies nodrošināt asimetrisku un taisnīgu nolīgumu, mēs vēlētos redzēt progresu sarunu gaitā. Mēs Inta komitejā vienmēr esam pauduši savu atbalstu Tunisijai. Mēs esam mēģinājuši panākt, piemēram, ekstra kvotas olīvām, uh, pēc eh, teroristu uzbruka, uzbrukuma 2015. gadā. Un, protams, ka mums ir eh, jāsaprot, ka ir vajadzīga modernizācija vairāk tirdzniecības eh, Tunisijas ekonomikā. Tomēr pašlaik netiek novērota tāda mm, mm, vēlme ātri rīkoties. Vēlēšanas ir paredzētas nākamā gada vidū, un esmu pārliecināts, ka pirms vēlēšanām nekāds progress īsti netiks panākt šajās sarunās. Šeit ir viens eh, deputāts, kas arī piedalījās delegācijā. Nē, jums nav nekādu komentāru. Labi tad mēs varam arī pielikt punktu un pāriet pie 28. punkta. Citi jautājumi. Tas ir mans mīļākais darba kārtības punkts. Jā, tiešām ir kāds cits jautājums. Es eh, vēlējos vienkārši izmantot šo iespēju. Tas nebūs nekāds grūts jautājums, tas ir vienkārši mm, informatīvs jautājums. Mani inter ieinteresēja jūsu eh, lēmums. Uh, vakar diskutētais uh, slēgtām durvīm par Kambodžu. Mani interesē, kāpēc tas tā bija. Tas nozīmē, ka 28 dalībvalstu vēlētājiem tika liekta iespēja uzklausīt jūsu un pārējo kolēģu komentārus. Manuprāt, netika apspriests nekas tāds briesmīgi konfidenciāls. Uh, Nu, tas nav domāts kā tāds sarežģīts jautājums, es vienkārši gribēju zināt. Principā es jums piekrītu, bet šī bija pirmā reize pēc tāda mazliet pārsteidzoša paziņojuma par komisijas bloķēšanu attiecībā uz preferencēm. Uh, netika norganizēts nekāds dialogs ar mūsu komiteju, un uh, komisija vienkārši paziņoja, ka tā bloķē šo nolīgumu. Tāpēc mēs vēlējāmies uh, diskutēt savā starpā pirms uh, mēs šīs diskusijas um, varētu publiskot. Priekšēdētājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies!